Hello everyone. Labdien visiem! Tagad pāriesim pie sadaļas pēc debatēm. Vispirms vēlos paziņot par apspriediem. Pēc apspriešanās ar politiskajām grupām vēlos parlamentam piedāvāt šādus priekšlikumus rītdienas darba kārtības izmaiņā. Debates par mutiski atbildīgo jautājumu par privās tirdzniecības nolīguma sarunu atvēršanu ar Austrāliju un Jaunzēlandi tiks noslēgtas rezolūcija, par kur balsos februāra pirmajā plenārsesijā. Vai ir kādi iebildumi? Helmut Šo.